Buenos días. Dārgie kolēģi. Darbie kolēģi, atļaujiet sākt šodienas sēdi. Sākumā es gribu atvainoties priekšsēdētāju vārdā. Viņš šodien nevarēs vadīt sēdi un tādēļ ir lūdzis mani uzņemties šos pienākumus. Pirms mēs sākam izskatīt mūsu darbu kārtību šodien. Es gribētu norādīt uz uh, sekojošo. Šodien mūsu um, komitejas uh, pēdējā sēdē pirms vasaras uh, pārtraukuma. Sveicu Antonellu Rosepī, kā Paula de Castro darbinieku. Viņa šodien uh, pēdējo reizi piedalās uh, mūsu, uh, šo, mūsu komitejas uh, sēdē. Un nu, jūs zinat, ka Antonella ir 11 uh, gadus uh, Eiropas parlamentā strādājusi, un 7 gadus viņa bija uh, De Castro uh, kunga asistente. Īpaši piedalījās uh, um, KLP reformā. Tagad uh, viņi ir uzņēmusies jaunas pienākumus un izaicinājumus un domāju, ka visu vārdā uh, visu to vārdā, kas ar viņu ir sadarbojušies, es varu teikt, ka mm, sakam lielu paldies par viņas iesaisti. Un, mm, paldies arī par viņas uh, veidu, mm, un kā viņi strādājas, un visu to labāko nākotnes uzdevumiem. Paldies! Monija Paula. Nu, un tad uh, Paulo tev es gribētu teikt, nu, ļoti žēl. Aņo. Varbūt es arī zaudējuši savu darbu, tad varbūt es varētu par asistentu pieteikties. Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella. No, nu, tā, tā, tā. Bet, nu, noslēgumā vienalga. Varam smaidīt un Paulo, nu, mēs tev kaut kā varēsim arī atbalstīt. Tātad devītais darba kārtības punkts tagad. Finanšu gada vispārējais budžets. Šeit ir paredzēti vairāki soļi, vairāki veidi. Darboties pagājušā mēnesa. Uh, izsniedzām mandātu trilogam un tagad vēlamies sastādīt atzinumu. Strādājam pie grozījumiem, arī pamatojoties uz Brexit situāciju, Eiropas komisija budžeta projekta iesniegusi ir uh, iesniegusi ar kavēšanos 2017. gadam, to mēs saņēmām tikai 1. jūnijā. Uh, padoms lēmumi un labojumi būs pieejami tikai jūlija vidū. Daudzi no grozījumiem Agri komitejā ir saistīti ar šiem padomus secinājumiem. Tādēļ Jārkungs iedrosina šodien nerunāt par konkrētajiem skaitļiem, bet viņš sniegs pārskatu par pamatprincipiem. Un Jārkungs ir sastādījis atzinumu par vispārējo budžetu balstoties uz 2017. Eh, gada um, finanšu gada iesniegto budžetu projektu no komisijas puses. Jārkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze, jūs jau ievadvārdos teicot, ka Brexit eh, dēļ mums ir diezgan saržģīta situācija, komisijas vērtējums ir vēl iesniegts, nu, par uh, uh, termiņu plānu, jo tas jau ir 1.30. augustā budžeta komiteja. Nē, 30. šeit pie mums komitejā. Grozījumi uh, pir, līdz 1. septembrim uh, budžeta komitejā un 28. septembrī budžeta komiteja apstiprinās šo plānu pieņemšana plenāra sēdē ir paredzēta 2. oktobra sēdē. Tātad pirmais secinājums mums, mums ir jāmēģina jau pirmajā sēžu dienā, 29. augustā, sasaukt uh, ēnu referentu sēdi. Nu, tas ir ļoti ātri, taču mums nu, nav nekādas citas iespējas. Uh, tikties ar ēnu referentiem un referentiem, lai diskutētu par saturiskām ziņām. Bet, nu, ar e-pasta palīdzību mēs apmainīsimies ar informāciju, bet tas ir ļoti nozīmīgi. Pirms sākam balsot par budžetu, lai būtu vēl īsts ēnu referentu sēdes termiņš noteikts. Otra piezīme, nu, nebrīnieties, ēnu referenti kas jau ir nodarbojušies ar šo projektu, viņi konstatēs, ka pēkšņi trīs punkti nav Mēs neesam tos eh, tādēļ izņēmuši, ka tie nebūtu svarīgi, bet mūsu dokuments bija par garu, trīs bija jāizņem, bet mums ir iespēja šos trīs, ko izņēmām, ar grozījumiem atkal iesniegt. Nu, tas ir atļauts. Un to mēs tā arī darīsim. Bet šeit mēs esam uh, administrācijas priekšlikumiem atbildoši, nu, jo ir priekšraksti, cik, il, cik garš atzinums var būs. Tātad pirmo variantu mēs esam saīcinājuši, bet varam vēl to uzlabot. Uh, Tātad visiem ēnu referentiem saku, ka tā, ir, tā tas ir. Par atzinumu pašu budžeta uh, projektā, ko iesniegus komisija, salīdzinot ar 2016. gadu 5,7% samazinājums vai 3,6 miljārda apmērā. Samazinājums pirmajā pīlārā. Uh, atzinumā ir rakstīts, mēs to pieņemam zināšanai. Nu, tas arī bija sagaidāms, jo jāsaka, ka pirmajā pīlārā mēs uh, ļoti mērķorientēti zinām, cik augsti ir maksājumi, un arī bija plānots, ka šāda būs attīstība. Tas ir saistīts ar finanšu tehniku, Korvātija ir iestājusies. Un šeit um, nav tās lielās problēmas, to var vienkārši pieņemt zināšanai, jo tiešiem maksājumi ir. Uh, droši un tie tiks izmaksāti tādā apmērā, kā tā nepieciešams. Un jāsaka, ka tiešos maksājumos nevajag liela rezervi, maksājumi ir zināmi, līdz ar to nu, tāds liels rezervs nav nepieciešams. Trešajā punktā situācija ir sarežģītāka. Otrajā pīlārā 23,1% ir 3,4 miljārdu saīsinājums. To mēs nevaram tā akceptēt. Mm, šeit mums ir nepieciešams skaidrojums un arī budžeta un komisijas, eh, budžeta eh, komitejas kolēģi skaidrojumu un komisijas skaidrojumu. Ir divi mēģinājumi, tātad, nu, ja tiek īsnāts, eh, tad, nu, tas nav labi, bet, ja raugamies uz vidējā termiņa finanšu plānojumu, otrajā pīlārā, ir šis sīnus uh, līknes efekts. Uh, lēns sākums un pēc tam uh, augstāk izmantošana nu, nevaram akceptēt tā, kā tas ir, jo uh, otrā pīlāra lauku vidas uh, uh, pīlārā in, uh, īsinājumu tas nav labs. Tas ir sasīts ar uh, investīcijām. Trešais. Um, manevrēšanas iespēja mazināšana gandrīz uz pusi. Mēs aizvien esam uzsvēruši, ka mums ir uh, neliela, nu jau mazāka uh, iespēja manevrēšanai. Uh, Un tā ir arī vienlaiks neliela rezerve eh, neparedzētām situācijām lielākoties krīzēm. Mēs vienmēr rakstam, ka tā šī summa paliek un netiek īstenāt lauksaimniecības izdevumiem. Un treškārt esam absolūti pret. Jā, tas atkal tiek plānots citām jomām. Šeit būs ļoti uh, skarbas diskusijas budžeta komitejā Eiropas parlamentā, jo vismaz puse no šīm manevrēšanas iespējām tika. Uh, eh, iznācis un tiek izmantots, nu, piemēram, bēgļu krīzes risināšanai un domāju, ka lauksaimniecības budžets nav domāts bēgļu krīzes pārvarēšanai. Nu, dalību valstīm šeit ir kaut kas cits jāiedomājas, jā, rodas uh, izmaksas uh, no migrācijas krīzes, tad, nu, ir vajadzīga citi naudas avoti, nevis uh, budžeta komiteja. Un ir labas uh, ziņas. Uh, Skolu piena programmas atbalsta 75 eh, miljoni ražotāji eh, ir iemaksājuši, un tāpat arī līdzekļi ir piešķirti um, biškopībai. Mūsu galvenā biškopības speciālista vairs nestrādā šeit parlamentā, bet 75 miljoni. Uh, apmērā palīdzība ir sniegta. Un tāpat arī mēs teicām, ka ir vajadzīgs labāks krīzes monitorings, lai labāks būtu mēs sagatavoti. Un ir vajadzīgs arī uh, rezerves un manevrēšanas iespējas, un tāpat 14. punktā, lai kon, uh, lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un lai mēs uh, KLP mērķus izpildītu, mums ir nepieciešams mūsu budžets, un mēs arī skaidri vēl formulējām, ja uh, lai arī kā tas būtu no sabiedrības interesēs vai padomas lēmums, ja ir paaugstināts prasības lauksaimniecībai, vēl a, plašākas vēlmes, a, tad, a, protams, ka to izpildīsim, taču lūdzam arī, lai finanšu lēmumi tiktu atbilstoši pieņemti. Nu, tas nozīmē, ka ja kāds vēl kaut ko vairāk vēlas, tad tam ir jādod vairāk naudas. Nu, tas tā ir formulēts. Nu, tā tad gaisma un ēna, es gribētu teikt, nedaudz vairāk gaismas nekā ēnas. Mēs varam diskutēt un uh, visvairāk strīdēsimies. Uh, par iznājumiem otrajā pīlārā, par kurus tā īsti nevaram saprast. Un visādi citādi esmu iepriecināts par diskusijām. Paldies par veiksmīgo sadarbību ar ēnu referentiem. Uh, Un domāju, ja mēs tā turpināsim strādāt, tad mēs varēsim veiksmīgu dokumentu gan šeit komitejā iesniegt, gan arī cerams, ka daži punkti būs arī budžeta komitejas atzinumā ietverti. Paldies! Muchas gracias, señor Jār. Paldies, Jāra kungam. Dekastro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, uh uzstāšos uh, Basānī kunga ēna referenta vārdā. Viņš uh, šeit uh, šodien nevar būt. Paldies Pēteram par paveikto darbu. Sadarbība ir bijusi veiksmīga. Jārkungs jau uzsvēra daudz, kas būs darāms un uh, lauksaimniecības budžeta samazinājums uh, prasa no mums, lai uh, mēs īpaši uzmanīgi uh, raudzītos uz šo atzinumu. Mums ir jāsagatavo mūsu darbs. 29. augustā mums ir jāizstrādā stratēģija grozījumiem, lai varētu tikt uh, sasniegts uh, tāds uh, punkts, kā. Nu, uh, netiek vairāk īstenots nekā komisija piedāvā, jo mēs redzam, ka daudz uh, resursu tiek piešķirti. Redzam, ka uh, riski ir uh, jāsamazina uh, situācija tāda, ka lauksaimniecība tagad ir ļoti sarežģītā situācijā, bet mums jāaizstāv mūsu lauksaimnieki. Paldies Pēteram, un mēs noteikti ļoti labi sadarbosimies. Paldies tik Astrā kungam. Vai kāds vēlas vēl uzstāties? Jā, Milers kundze, lūdzu. Es arī uh, gribētu ēnu referentu vārdā teikt lielu paldies Petram Jāram par uh, skaidriem vārdiem. Mēs viņu varam tikai atbalstīt un uh, mums uh, katrā, gadā, uh, katrā gadījumā šeit jātīst laba stratēģija, jāapkopo spēku, lai lauksaimniecības budžets netiktu būtiski uh, saīsināts Domāju, ka mums ir nepieciešams labs atzinums uh, no visiem iesaistītajām spēkiem un frakcijām, un mēs labprāt sadarbosimies. Paldies! Gracias, senora Muller. Paldies, uh, Millers kundze. Vēgas kungs. Este... Labdien! Šis budžets Man eh, ir tāds bažas, ka tas eh, tādā nepareizā virzienā eh, virzās, proti tāda lēna nāva lauksaimniecībai. No vienas puses mums ir dažādas reformas lauksaimniecībā, tas noved pie plašākas liberalizācijas, un tajā pašā laikā mums nav to instrumentu, ar kuriem mēs šo tirgus destabilizāciju tā varētu pretoties. Un šajā budžetā šīs pretrunas ir atspoguļotas. Tas ir budžets, kas neatbilst realitātei. Realitātei, kas ir atšķirīga no tās, kuru mēs labprāt gribētu. Tā ir tāda realitāte, kas izriet no pēdējo gadu politikas. Pēc piena kvotu atcelšanas mēs redzam, ka ir dramatiska ietekme Eh, šajā sektorā, piemēram, tikai eh, cenu eh, stabilitāti vērtējot. Mēs redzējām, ka arī visas reaģēšanas iespējas tika izsmelts un nebija instrumentu, kas ļautu mums pretoties šai nestabilitātei. Mēs varam referentam piekrist, kad viņš piesaka cīņu vēl papildus līdzekļu samazinājumam, un mums jāpratojas tai akūtai krīzei, ar kur saskars lauksaimniecības sektors. Pagātnē mēs jau esam to uzsvēruši un uzsveram arī tagad. KLP budžets nedrīkst ciest no tām sakām, kādas izraisa Krievijas embargo. Eiropas Savienības budžets kopumā Tam vajadzētu uh, vainot šīs sekas. Lauksaimniecības budžets nav atbildīgs par uh, ārlietu politiku, bet cieši no dramatiskajām sekām. To mēs redzam arī vēl šodien. Un vēl viens aspekts, kas man liekas ļoti nozīmīgs, ir sekojošs. Proti, uh, dzīvnieku labturība, veselība un uh, augu pasauli un labturība. Mēs redzam, ka jaunas slimības uh, ir um, augi cieši, meži cieši, um, ir jaunas saslimšanas, um, ar kurām saslims cūkas un um, bites. Tie ir jauni izaicinājumi un mums liekas, ka budžetā mm, tam jātiek atspoguļotam, jā, jācīnās pret šīm slimībām un. Uh, epidēmijām ir mm, jāspēr soļi gan augu, gan dzīvnieku labturības kontekstā. Paldies! Paldies, tagad Eņjūkungs! Paldies, priekšsādātāji! Mēs runājam par budžeta samazinājumiem lauksaimniecības sadaļā. Un ir interesanti, ka pirms diviem mēnešiem referenduma diskusijās ar komisāru Hoganu At, um, nu, nu, varbūt nevajadzētu runāt par to, vai viņam vajadzēja toreiz doties uz apvienoto karalisti un mēģināt ietekmēt referendumu. Es biju pret viņu šajā diskusijā, bet es toreiz uzdrošinājos pateikt, ka, manuprāt, lauksaimniecības budžets tiks samazināts, lai rastu līdzekļus migrantu krīzes pārvarēšanai. Un es domāju, ka komisārs iebildēs un mēģinās apgāst Uh, manis teikto, bet viņš to nav darījis. Tāpēc es toreiz biju pārliecināts, ka šīs uh, samazinājums tiešām arī tiks veikts. Un uh, tagad palūkosimies uz priekšu. Tas nav saistīts ar Brexit, bet es esmu šeit bijis jau septiņus gadus. Nu visu laiku lauksaimnieks sūdzās un vēlas līdzakļus tam un šim. Bet Eiropas Savienībai būtu vajadzētu padomāt arī par uh, Uh, pensiju schēmām lauksaimniekiem, lai viņi varētu uh, izbeigt savu darbību. Un tad, tad, tad piemēram, uh, tad noteikti, kā zeme tiek atstāta atmatā un pēc pēdējā maksājuma vairs nevar pieteikties nekādam atbalstam un pat ja jaunie lauksaimnieki šo zemi pārņems, tad viņi vairs nevarētu pieprasīt nekādas subsīdijas. Tad varētu meklēt citus risinājumus, varētu audzēt, piemēram, dārzeņus vietējiem tirgumu, bet padomājiet vien par administratīvo slogu. Ja runa ir par mazajām lauksaimniecībām, es varbūt tiešām uh, te pārdroši uh, uzstājos to sakot, bet par to derētu padomāt. Muchas gracias, señora New. Paldies, Aņa kungs. Flanagan kungs. Paldies. Atbildot Aņu kungam. Jūs šajā komitejā vienmēr uzstājāties ļoti aktīvi, un es domāju, ka uh, eiroskeptiķi varētu no jums mācīties. Bet ir, ir ironiski, ka uh, skeptiķi uh, tā ierodas tieši šeit un šeit darbojas aktīvi. Un runāt par spiedienu, kas tiek izdarīts uz budžetu. Eh, mūsu sabiedrība par to maksā, un mums ir jādara mūsu darbs. Mūsu darbs ir pārliecināt cilvēkus, ka lauksaimniekiem ir vajadzīgs atbalsts, ka lauksaimniekiem ir jāpiešķir līdzekļi, jo tie jau nepaliek viņu kabatās, šie līdzekļi tiek izdoti. Mūsu parlamentā Jāsaka, eh, es, es pats neesmu no uh, uh, lauksaimniecības uh, aprindām. Uh, mans tēvs bija galdnieks. Un jāsaka, mēs redzējām, es tomēr piekrītu, ka atbalsts lauksaimniecībai nozīmē darba vietas arī ārpus lauksaimniecības. Bet budžets tiek uh, mazināts, un tas laikam būtu jāsamazina vēl vairāk, ja jūs uzklausītu dažus cilvēkus, jo cilvēkiem ir apnicis tas, ka šie līdzekļi nenonāk uh, līdz lauksēmniekiem. Šī nauda nonāk masu ražotājiem, Larijam Gudmanim, piemēram, īrijā. Uh, Tad kā vispār var aizstāvēt budžetu, kas nenāk par labu tiem, kam atbalsts ir nepieciešams, bet drīzāk šos līdzekļus saņem tie, kam ir privātās lidmašīnas, uh, un šie, šis atbalsts būtībā nav vajadzīgs. Pašlaik mēs nevaram pārliecināt mūsu vēlētājus, ka budžets ir pareizi sastādīts. Paldies, Vanigam kungs! Desa kungs! Paldies, paldies priekšsādātāji! Nu jau 25 gadus esmu deputāts un visu laiku esmu piedzīvojis, kā visi uzbrūk lauksaimniecības budžetam, Vācijā un arī te. Bet mums jārīkojas kopīgi un mums ir vajadzīgi labi argumenti. Iepriekšējiem runātājiem ir taisnība, līdzekļi nevienmēr e, ir taisnīgi izmantoti, bet nav jau tā, ka tāpēc um, lauksaimniecības budžets uh, Eiropas līmenī būtu jāizmanto kā tāds līdzekļu karjers uh, citām jomām. Mēs esam atbildīgi par mūsu jomu, un mēs nevaram mūsu lauksaimniekiem uzvelt pienākumu rūpēties eh, par citām jomām, piemēram, finansēt bēgļu krīzi. Un es gribētu pateikties Pītera, Pēteram Jāram eh, par eh, jau padarīto. Noteikti atzinums tiks vēl pārstrādāts. Vācijas ekonomikas ministrs pilnīgi skaidri norādīja nesen, ka lauksaimniecības politika nevar būt galvenais izdevums uh, budžetā. Preses konferencē tika teikts, ja uh, visi pārējie līdzekļi uh, tiktu aprēķināti Briselē kā lauksaimniecības budžets, tad būtībā tur paliek tikai 3% vai pat 1%. Tad, bet tikai šis viens procents cilvēkiem, kas apgāda pusmiljārdu cilvēkus uh, ar pārtiku, uh, tas ir skandāls. Mums jāsaņem uh, šie budžeta līdzekļi. Lauksaimniecības budžets Eiropas līmenī kādreiz sasniedza 87%. Būtībā, kas tad vēl būtu jāfinansē caur Briseli? Un šis viens uh, procents, ko mēs saņēmām, tas jau ir pietiekoši maz. Mēs nevaram pieļaut, ka tas arī vēl tiek apgraizīts. Paldies, un tagad noslēgumā Nikolson kungs. Paldies, liels paldies. Tik tiešām priekšsādātāji. Es eh, runāju Belderkunga vārdā, kas ir ēnu referents. Viņš, diemžēl, šodien nevar piedalīties sēdē. Paldies Jāra kungam par ziņojumu. Es jau arī neko mazāk no viņa uh, nebiju gaidījis. Tas ir lielisks ziņojuma projekts, un mēs noteikti arī turpmāk konstruktīvi ar viņu sadarbosimies. Viņš noteikti labi organizēs darbu ar ēnu referentiem. Un, kā tika teikts, mums ir jāstrādā visiem kopā. Bet atceroties diskusiju koordinātoru sēdē vakar, mēs runājām par agri ģenerāla direktorāta paredzētiem samazinājumiem. Varbūt uh, agri ģenerāla direktors var šodien par to runāt, jo tendences izraisa bažas, nopietnas bažas. 89. Um, gadā es sāku darbu šeit, un toreiz lauksaimniecības budžets bija aptuveni 40% no kopējā budžeta. Tagad tas tiek mazināts un mazināts. Es piekrītu, ka mums ir atbildība par budžeta izmantošanu visos līmeņos. Tā ir nodokļu maksātāju nauda, tā ir jāizmanto efektīvi neatkarīgi no tā, kas notiks, piemēram, uh, Brexit balsošanā, uh, mēs uh, vēlamies aizstāvēt mūsu lauksaimniekus. Nu, ja Eņo kungs izpildīs visus savus solījumus, ko viņš izteica Brexit referendumu laikā, būs lielas pārmaiņas. Bet, bet es tomēr uzskatu, ka lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir lielāka vara un lielāks spēks nekā būs apvienotajā karalistē vien kad mēs uh, dzirdam vārdu samazinājums. Nu, protams, uh, labi apgalvot, ka beigu beigās šī nauda tiks labāk un efektīvāk izmantota. Uh, līdzekļiem jānonāk pie īstajiem labuma guvējiem. Flanagan kungs pilnīgi pareizi norādīja uz problēmām ar to. Manā vēlēšana apcirknī es arī konstatēju, ka šie līdzekļi nenonāk reālajā ekonomikā. Es jau vairāk kārt par to esmu runājis apvienotajā karalistē. Cilvēki runā par subsīdijām. Tas nav pareizs vārds, jo tās nav subsīdijas lauksaimniekiem. Tas ir atbalsts, lai lauksaimnieki varētu turpināt ražot pārtiku, bet tas ir subsīdijas arī patērētājiem. Ja nebūtu bijis šis finansējums, tad patērētājiem būtu bijis jāmaksā daudz vairāk uh, veikalos. Uh, un mēs taču vēlamies uh, lētu pārtiku, bet tai ir sava cena. Ja uh, mēs nenodrošinām atbalstu, tas nozīmē, ka cietīs kvalitāte vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt lētu pārtiku, ir e, kompensēt lauksaimniekiem viņu reālos uzdevumus. Nepieciešams šis atbalsts. Cilvēkiem ir jāmaksā par to, ko viņi ražo. Jā, e, varētu izskaidrot patērētājiem, cik īsti maksā pārtika un no nu, kurienes tā nāk, tad viņi neiebilstu vairs pret atbalstu lauksaimniekiem. Paldies. Lielas paldies! Paldies, Nikolson kungs! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies priekšstādātāji! Paldies par iespēju šodien izklāstīt komisijas viedokli. Visu pirms jāsaka, jūs jau zināt, kāda ir politiskā situācija. Jūs zināt, kāpēc šogad budžeta projekts tiek prezentēts vēlu. Eh, tas, protams, skar parlamentu, bet tas skar arī padomi. Tam būs praktiskās sekas. Mums vienkārši nebūs pietiekoši daudz laika, lai sagatavotu savu budžeta izvērtējumu. Runāt par atsevišķiem aspektiem, kas izskanēja par to, ko teica referents un arī deputāti, eh, gribu teikt sekojošo. Budžeta sagatavošanās māksla ir plānot ļoti precīzi izdevumus nākamajā gadā. Nav īpašas jēgas eh, ierakstīt lielos skaitļus 2017. Eh, gada budžeta projektā, ja mēs zinām, eh, ka šie līdzekļi nebūs reāli vajadzīgi. Un tāpēc Eh, varbūt šie budžeta samazinājumi ir jāizvērtē rūpīgāk. Nu, vispirms eh, par manevrēšanas iespējām. Jā, tā ir, ka otrajā pilārā daļa eh, no šiem līdzekļiem ir plānoti bēgļu un migrācijas krīzes pārvarēšanai. Tas tika izdarīts tāpēc, ka balstoties uz pašreizējo pieredzi, mēs varam paredzēt, ka šie līdzekļi lauksaimniecības sadaļā netiks uh, izmantoti 2017. gadā. Tāpēc mēs varam šo rezervi izmantot eh, citās jomās un krīžu pārvarēšanai. Eh, jūs uzskaitījāt arī atsevišķos eh, punktus, atsevišķās rubrikas, tad dārzeņu un augļu skolu piens, budžeta samazinājums, kas te ir paredzēts, attiecas uz to informāciju, kas mums ir pieejama. Mums ir pieredze īstenojot šīs programmas. Mēs zinām, ka dalību valstis nevar apgūt vairāk līdzekļu, nekā mēs pašlaik esam paredzējuši 2017. gadam. Un nav jēgas tāpēc ieplānot uh, lielākas summas, jo mēs vienkārši jau tagad zinām, šie līdzekļi nebūs un netiks izmantoti. Tāpēc otrajā pilārā šie līdzekļi vienkārši e, ies zudumā, ja tie netiks izmantoti līdz 17. gada 15. oktobrim. Īsumā vēlos paskaidrot vēl kaut ko par otro pilāru. Jūs norādījāt, ka te ir nopietnas samazinājumas budžetā bet lūdzu ņemiet vērā, 2016. gads bija īpašs gads. Lauku attīstībā vienmēr ir zināma pārklāšanās, kad mainās uh, finansēšanas satvars, programmēšanas periods. Un tad mums bija šis pirmais periods 2007. līdz 2013. gads. Daudzi maksājumi no iepriekšējā perioda vēl tiek veikti šogad. Te pašā laikā Tagad jau iesākas finansējums programmām periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Tāpēc ar to pārklāšanos ir uh, īpaša situācija. Pašlaik maksājumi no 2014. gada 8,6 miljārdi eiro uh, tika pārcelti uz 2015. un 2016. gadu, lai piedāvātu dalībvalstīm vajadzīgo elastību. Dalībvalstīm vajadzēja vēl veikt maksājumus no iepriekšējām programmām. Un tāpēc, kā es teicu, šī ir īpaša situācija. Tāda tā bija 2015. un jo īpaši 2016. gadā. Nākamajam gadam mēs paredzam, tā teikt, parasto, normālo uh, procedūru. Tagad sākas darbs pie nākamā programmēšanas perioda, no 2014. līdz 2020. gadam 14 miljārdi eiro aptuveni gadā, un šie 14 miljārdi tā arī ierakstīti nākamā gada budžeta projektā. Tā ir parastā procedūra, kā tas ir paredzēts septiņu gadu programmēšanas periodā. 14 miljārdi eiro lauku reģionu attīstībai. Tas nozīmē, ka mēs neko šeit nemazinām, mēs vienkārši atgriežamies pie parastā režīma. Un uh, lēnām uh, mēs uh, nosedzam visu, kas netika paveikts iepriekšējā periodā. Komisijas moto šeit ir tāds lauksaimniecības budžets būtībā netiek mazināts. Mēs vēlamies realistisku budžetu. Tas, mūsuprāt, noseks visas vajadzības 2017. gadā, bet jūs noteikti zināt, ka pašlaik mēs vēl nevaram precīzi zināt, kas notiks nākamgad. Rudenī par to mēs diskutēsim arī ar parlamentu. Rudenī mums būs iespēja vēlreiz e, veikt budžeta projekta korekciju. E, mēs, e, protams, vēl pievērsīsimies dažādām krīzēm. Nākamnedēļ būs komisijas priekšlikumi padomes sēdes laikā. Un, ja tiešām kaut kas mainīsies, tad septembrī mēs piedāvāsim budžeta korekciju otrajam pilāram. Paldies! Muchas gracias, señor Hausler, por sus aclaraciones. Paldies, Hausler kungs, par jūsu paskaidrojumiem un piezīmēm. Un tagad uh, diskusiju noslēgumā došu vārdu Pēterim Jāram. Lūdzu, paldies. Paldies arī ēnu referentiem par sadarbību, paldies par šīm ražīgajām diskusijām un paldies arī komisijai par paskaidrojumiem. Protams, Nu, varbūt kolēģiem te tāda piezīme, ja mēs runājam par 2017. gadu un tā budžetu, nu, tur nav paredzēta lauksaimniecības reforma, man ir uh, vairāki priekšlikumi, kā uzlabot reformu, bet uh, jāsaprot, ka ir jāņem vērā katra gada attiecīgie noteikumi. Esmu priecīgs, ka par to tika runāts. Jā, lauksaimniecības politika ir svarīga, un es gribēju jums atgādināt, dārgie kolēģi, ka bija atzinums par finanšu plānošanu vidusposmā. Un lauksaimniecība īstenībā ir nu, tā labi turējusies, un, un jāsaka, ka Mēs esam arī e, samazinājuši lauksaimniecībai atvēloto proporciju arī uz vienu personu un e, varu teikt ļoti pašpārliecināti, ka mūsu lauksaimnieki būtu patiešām ļoti priecīgi, ja viņi varētu arī nu, vienkārši ar savu preču pārdošanu nopelnīt pietiekam daudz, lai viņiem vispār nevajadzētu atbalstu no Briseles bet eh, viņiem ir, nu, protams, arī dažādas tehniskas ražošanas uh, normas jāizpilda, un līdz ar to viņiem ir nepieciešams šis atbalsts. Un jāsaka, ka nu, šī lauksaimniecībai atvēlētā sadaļa Eiropas budžetā patiešām ir samazināta, un lauksaimnieki mums patiešām ir ļoti uzticams partneris. Nav tā, ka viņi visu laiku tikai kaut ko pieprasa un sūdzās. Un Ja mēs runājam par maržām, mēs esam veikuši arī aplēses, eh, cik daudz naudas ir eh, vajadzīgs arī eh, bēgļu krīzes risināšanai. Jā, tas ir patiešām problemātisks jautājums, bet mums arī beidzot ir jāvienojas par principiem, kas pasūta, tas arī maksā un bēgļu krīze arī zināmā mērā, nu, šīs sekas ir tik smagas tādēļ, ka ir bijuši konkrēti padomas uh, lēmumi e, valstu lēmumu padomē. Un mums e, varbūt tad nevajadzētu no lauksaimniecības budžeta, kas jau tā ir diezgan knaps, vēl mēģināt tur kaut ko finansēt. Un es arī ņēmu vērā komisijas teikto, ka mēs te runājam par tādu vairāk e, tehnisku leņķi. Uh, Mēs uh, to arī uh, mēģināsim precizēt uh, grozījumos, un ja, piemēram, pirmajos programmēšanas gados, nu, programmas vēl nav teiksim, iešūpojušās, tās vairāk uzņem ātrumu pēdējos gados, tad eh, varētu padomāt arī par attiecīgu finansējumu pielāgošanu. Apkopojot, varu teikt, ka noteikti ir iespējami uzlabojumi un ēnu referentu sēdē neielikt pirms balsošanas. Mēs tātad apkoposim kolēģi priekšlikumus un attiecīgi mēģināsim tos integrēt darbā. Esmu priecīgs eh, jau arī par turpmāko ražīgo sadarbību un Domāju, ka atzinumu varēs atbalstīt vairākums, tas nu dien ir būtiski. Ja mēs gribam kaut ko panākt lauksaimniecības politikas jomā, tad mums arī, nu, uz āru, teiksim, sabiedrības acīs ir jābūt pietiekam saliedētiem, lai varētu pieņemt labus, uh, grodus lēmumus. Paldies kolēģiem! Paldies, Jārkungs! Jā, mums to tiešām ir jābūt saliedātiem, jāstāv plecu pie pleca, ja vēlamies kaut ko panākt. Jums pilnīgi taisnība. Grūzijam ir jāsniedz līdz 22. jūlija pusdienas laikam. Tikai angļu valodā, Anjokungs. Tātad jums tas būs ļoti vienkārši. Viss angļu valodā. Jā, mums ļoti patīk angļu valoda, tāpat kā apvienotā karaliste. Grozījumi ir jāiesniedz uh, angļu valodā līdz 22. jūlija pusdienas laikam. Nākamais darba kārtības punkts, numur 10, tas ir pārlikts uz citu datumu. To mēs izskatīsim kādā no septembra sēdēm. Un uh, Šekierska kungs jau mūs par to vakardien informēja. Tagad būs uh, komisijas izklāsts. Uzstāsies pārstāvs no Santa ģenerāla direkcijas par uh, ksilēla fastidioza baktēriju un situāciju šajā jomā. Dārgie kolēģi! Eiropas Savienībā eh, šī baktērija pirmo reizi eh, tika pamanīta 2013. gadā Itālijas dienvidos, un tur tā skāra vairākus eh, hektārus olīvu koku plantāciju. 2014. gadā Eiropas komisija lēma ieviest pasākumu, lai varētu samazināt šīs slimības izplatību, jo tā bija nodarījusi ārkārtīgi lielu kaitējumu. Lācijo reģionā. Tika lēmts izcirst uh, vairākus olīvu koku stādījumus un pēc tam uh, tika iesniegta prasība Eiropas Savienības tiesā, lai varētu pārbaudīt uh, komisijas prasības likumību. Eh, spriedums nesen ir tapis zināms, un saskaņā ar to komisijas lēmumi saskan ar 2000. gada direktīvu eh, numur 29. Divdesmit devītajā jūnijā politiskie koordinatori lēma eh, sarīkot viedokļu apmaiņu ar a, pārstāvi no Santa ģenerāla direkcijas, lai varētu diskutēt par to, kas tad ir noticis pēdējā laikā. Envi komitejas locekļi tāpat tika uzklausīti, uz, uzaicināt uz šo viedokļu apmaiņu. Sākotnēji bija paredzēts šodien uzaicināt pie mums uh, ģenerāldirekcijas direktoru, bet viņš nevarēja ierasties. Ir ieradusies Doroteja Andrēkundze. Viņa pastāstīs par pēdējiem jaunumiem, kādi pasākumi ir tikuši ieviesti, lai izskaustu šo slimību, jo tā patiešām ir nodarījusi lielu kaitējumu Eiropas dienvidos pēc uh, pārstāvis uzstāšanās deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus un izteikt piezīmes. Lūdzu, Andrē Kunze. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātāji. Labdien, uh, dāmas un kunga deputāti. Man jāatvainojas Bernāra Van Gūtema vārdā. Uh, Mūsu ģenerāldirektors, diemžēl, šodien nevarēja ierasties uh, uz Agri komiteju. Bet es gribētu pastāstīt par pašreizējo situāciju, par to, kas ir noticis kopš komisāra Andriu Kaitisa uh, uzsāktā dialoga. 15. martā tika uzsākts struktūrēts dialogs, kurā Komisārs izskaidroja, ka komisija ļoti nopietni uztver šo slimību un veiks visu vajadzīgo, lai to iegrožotu. Pašlaik uz doto brīdi no 28 valstīm trīs dalību valstis ir skartas, tad trijās valstīs ir konstatēta ksilēla fastidioza. Itālijā, 2013. gadā, Francija 15. gadā un pēdējā laikā arī Vācija. At es pastāstīšu nedaudz precīzāk. 11 dalību valstīs ir uzsākta teritorijas uzraudzība, un 2015. gadā uzraudzības pasākumi uzrādīja, ka eh, šo valstu teritorijā nebija konstatēta ksilēla fastidioza klātbūtne. Kopš šī gada marta Eiropas komisija veica jaunos pasākumus Itālijā, tika veikts audīts uz vietas Itālijā. Komisija pāraudzīja teritoriju un tad daļa teritorijas ir brīva no ksilēla fastidijoza klātbūtnes, 15. aprīlī komisija pieņēma lēmumu mainīt uh, šo ierobežoto zonu, un tā tika pārbīdīta par 40 km uz ziemeļiem. Tādā veidā Leče uh, reģionā uh, mēs konstatējām šīs slimības izskaušanu, bet ir divas zonas, kas vēl ir svarīgas tampona 10 km, tad 10 km bufer zona un tad 20 km zona, kurā ir vajadzīgi radikāli pasākumi, lai uh, slimība nevarētu izplatīties uz ziemeļiem, uh, kur uh, ir lielas olīvkoku birzes. 12. maijā komisija pieņēma šo lēmumu, un pēc tam uh, mēs lūdzām Itālijai sagatavot jauno rīcības un uzraudzības plānu. Kā jūs zināt, bija vairāki uzliesmojumi. Vietējā līmenī bija iebildumi pret uh, pasākumiem, un Eh, tika sagatavots pirmstiesas nolēmums. 11. Eh, jūnijā bija tiesas sēde par šo sūdzību, tika izvērtēts, eh, vai olīvu koku izciršana un 100 metru zonas dezaktivācija bija pamatots risinājums. Tiesa savā sēdē pieņema uh, lēmumu, ka pasākumi tiešām bija samērīgi, komisija par to ir ļoti gandarīta. Pēc šī nolēmuma mēs pieprasījām Itālijai uh, arī turpmāk veikt šos pasākumus un uh, izpildīt tos. Sante ģenerāldirektorāts šonedēļ tikās ar Itālijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem. Viņi mums paskaidroja, ka viņi pieprasīja uh, reģiona uh, tiesai uh, izpildīt pieņemto nolēmumu un veikt vajadzīgos pasākumus, proti izcirst saslimušos kokus un veikt pārējos pasākumus. Itālijas uh, iestādes izstāstīja par to, ka vairākos gadījumos pasākumi vēl nav pabeigti, tad, jo bija 12 uzliesmojumi, tad pakāpeniski uh, pasākumi tiks veikti. Pašlaik vēl grūti pateikt, kad pasākumi tiks pabeigti. Mēs, protams, uzstājam uz uh, Eh, to, ka pasākumi jāveic pēc iespējas ātrāk, bet, nu, jārīkojas soli pa solim. Un tagad mums, lūk, šis ir jau 13. Eh, gadījums, tad jāatstrādā viss saraksts. Lauksaimniecības ministrija mums paskaidroja, ka viņi ir pieprasējuši otro paraugu, lai apstiprinātu uh, baktērijas klātbūtni pašlaik 20 eh, km zonā ir konstatēti divi saslimuši koki. Eh, jāsaka, fitosanitārās Eiropas Savienības normas uh, tiek pārkāptas ar to. Uh, izolācija uh, tika veikta, bet vispirms ir jāizvērtē arī ekonomiskā ietekme pirms turpināt pasākumus. Balstoties uz Itālijas ministrijas atbildēm, nu, jāsaka, mēs bijām diezgan vīlušies par šīm atbildēm. Jāņem vērā, ka uh, koki uh, ir jāizolē, ir jānosaka karantīna, koki ir jāizcirst. Uh, bet uh, lēmumu īstenošana tika atlikta par uh, sešiem mēnešiem. 13. jūnijā mēs pieprasījām šo dokumentāciju, bet pasākums tika pagarināts par sešiem mēnešiem. Koki, kas bija, kas bija jāiznīcina, vēl netika iznīcināti vēl pēc sešiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka pastāv izplatīšanas risks, un mēs tagad pieprasām, lai administratīvā tiesa piespiestu izpildīt šo nolēmumu. Pirmdien mēs tiksimies ar Martīna kungu, ar Itālijas lauksaimniecības ministru, un mēs vēlreiz uzstāsim uz pasākumu īstenošanu pēc iespējas ātrāk, jo, jo vairāk mēs gaidām, jo lielāks pa, paliek risks uh, ka baktērija izplatīsies un tiks inficēti vairāk koku. Tad vajadzēs stingrākus pasākumus, karantīnas zona tiks paplašināta, un mēs nezinām, kur tad mēs nonāksim galu galā. Un tad komisija tagad būtībā var tikai uzsākt pārkāpuma procedūru. Pirmā jau tika uzsākta, mēs tagad varam strādāt pie nākamās pārkāpuma procedūras. Tas ir vienīgais veids, kā rīkoties juridiski pareizi. Problēma tik tiešām ir visai sarežģīta. Un uh, par to ir būtībā paredzēta arī krimināla atbildība. Ļoti svarīgi visus pasākumus īstenot, uh, Diemžēl komisija tagad būs jāpieņem papildus juridiskie pasākumi, šo pārkāpumu procedūru. Tik daudz par Itāliju. Runāt par uzraudzību ir arī kāds e, pozitīvs aspekts. E, uzraudzības plāns e, tad, ir paredzēts buferzonas uzraudzībai. Tas prasīs 3-4 mēnešus, pirms mēs varēsim pārliecināties, ka viss ir kārtībā Tas ir visai sarežģīti un tas prasīs laiku, bet komisija katrā gadījumā uzstās uz uh, Itālijas rīcību. Tad tālāk runāt par Franciju. Situācija attīstās un uh, mēs uh, strādājam uh, uh, aktīvāk, tad 253 uh, gadījumi kopumā ir Francijā, tad uzliesmojumi un arī um, Provansā. Provansā 14. Februārī mūsu inspektori e, bija Korsikā un Provansā, kā arī e, un tad piekrastē un konstatēja, ka pasākumi tiek veikti. E, ārpus uh, inficētajām zonām nav konstatēta baktērijas klātbūtne, tad šīs zonas uh, nepaplašinās, uh, tās ir labi norobežotas. Un mēs pieprasījām, lai uzraudzība notiek atbilstoši kopienas noteikumiem. Francija reaģē uz mūsu ieteikumiem. Francijas pārstāvji tikās ar mūsu ģenerāldirektoru un pavisam nesen, un mēs labi sadarbojamies ar Francijas iestādēm. Katru mēnesi tiek pārunāti visi pasākumi. Rītdien, piemēram, notiks kārtējā sēde, un mūsu darba kārtībā ir vairāki jautājumi. Itālija, Francija un Vācija un pasākumi ksilēlā uh, iegrožošanai. Par Vācijas paziņojumu. 16. jūnijā eh, tika paziņots, ka eh, Saksajā eh, tika lauru koka, lauplap koka infekcija. Tad vienā um, siltumnīcā tika veikts vajadzīgais izmeklējums. Un um, Fitosanitāro dienestu vadītāji tika par to informēti jūnijā. Jūnijā mēs to pārunājam komisijā, un rītdien situācija tiks apspriesta vēlreiz. Vācija mums ziņo, ka runa pašlaik ir par vienu vienīgo augu. Nav informācijas par citiem inficētajiem augiem, un mēs ceram, ka šis izolētais gadījums ir labi kontrolēts. Lūk, tāda ir situācija par uzliesmojumiem dažādajās valstīs. Ārkārtas pasākumi eh, tika veikti jau maijā. Tie ir piemēroti, tie ir adekvāti, un dalību valstīm ir visas iespējas šo slimību iegrožot un izskaust. Eh, lēmumi ir pieņemti, tagad tie ir jāīsteno mūsu pasākumi balstās uz zinātniskajiem uh, atzinumiem. Ja nepieciešams, mēs arī izstrādāsim jaunos pasākumus, bet tagad ir jāizteno šie lēmumi, kas atbilst uh, vajadzīgajam mērķim komisijai. Uh, ir arī dažādas iespējas rīkoties. Un, kā es teicu, mēs esam uzsākuši juridisko procedūru uh, gadījumos, kad mūsuprāt dalība valstis nerīkojas uh, pietiekoši ātri. Bet kad dalība valstis izpilda visus pasākumus, tam ir tiesības saņemt finansējumu no fitosanitārā fonda. Mēs, protams, šos līdzekļus dalām ar mūsu veterinārijas jomas kolēģiem, bet šie līdzekļi ir paredzēti tātad uh, slimību izskaušanai. Lai izmantotu šos līdzekļus, protams, ir zināmi priekšnosacījumi. Pirmkārt, pilnībā izpildīt kopienas likumdošanas normas. Ja likumdošanas prasības netiek ievērotas, kopienas finansējums uh, netiek piešķirts. Un tāpēc, es domāju, dalību valstīm ir uh, ļoti svarīgi piemērot visus pasākumus. Jāpiemina arī, kā svarīga ir ziņošana vietējā līmenī Eh, svarīga ir arī eh, parlamentu loma, jo jāuzsver, eh, ka šī ir ļoti nopietna slimība, par to ir jāinformē sabiedrība un jāskaidro, kāpēc, piemēram, jāizcirst koki. Protams, ar olīvu kokiem Eh, situācija ir diezgan eh, emocionāla, eh, bet tas ir nepieciešams un tas ir jāizklāsta. Lūk, tik daudz no komisijas puses. Es domāju, ka nepieciešams tik tiešām veikt sabiedrības informēšanu, un jums te būtu arī loma spēlējama. Protams, pasākumi ir uh, sarežģīti un smagi, tas skar vietējas kopienas, eh, bet ja mēs šos pasākumus neveiksim, tad slimība izplatīsies un eh, situācija būs daudz smagāka. Nepieciešami šie preventīvie pasākumi, lai mazinātu eh, negatīvās sekas, piemēram, olīveļas ražošanā. Tāda ir pašreizējā situācija. Komisija strādā ļoti aktīvi Eh, es pati ar to esmu labi nodarbināta, mani kolēģi arī aktīvi strādā, un arī komisijas juridiskais dienests pievērš tam ļoti lielu uzmanību. Paldies, priekšstādātāji! Muchas gracias, señor André. <clears throat> Paldies, Andrē kundze! Tagad uzsāksim diskusijas ar kolēģiem. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, le agradezco. Erāns Garcijas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties par šo olīveļas pudelīti. Nu, tur nav klāt ksilēlas baktērijas. Jāsaka, ka, piemēram, taisot salātus, augļu salātus ar uh, arbūzu un uh, zemenēm, šī eļļa iet klāt ļoti labi.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 Mēs dzirdā, esam dzirdējuši, cik nopietna ir šī baktērija, kādu kaitējumu tā ir nodarījusi. Un mēs dzirdējām, ka tiks izveidoti pasākumi, lai nepieļautu jaunu slimības izpē, izplatību, lai a, būtu labākas kontrolas uz robežām, lai izvairītos no tā visa. Šajā pašā komitejā mēs jau to dzirdējām pirms krietna brīža. Un aptuveni pirms diviem gadiem komisija teica to pašu pirms gada. Un tagad viņa viņi atkārto to pašu pantiņu, ka mēs esam noraizējušies. Mums patiešām ir aktīvāk jācīnās pret šādām lipīgām slimībām, kas nāk no trešajām valstīm. Mēs esam dzirdējuši, ka komisija mēģina samazināt eh, importētu eh, kontro, eh, kontroļu apjomu runājot par um, dažādām ēdēm un citām slimībām. Kādēļ komisija mums stāsta vienu un dara kaut ko pavisam citu? Domāju, ka mums ir jābūt pietiekami konsekventiem, ir e, jāveic ļoti pamatīgas kontrolas pie robežām, lai šādas sērgas nenonāktu Eiropas Savienības teritorijā un nekaitētu mūsu ražotājiem. Ir jāpaukstina inspekcijas skaits, nevis jāsamazina. ES tiesa sprieda, ka komisijai ir taisnība, bet īstenībā komisija ir pieļāvusi kļūdas. Tā ir izmantojusi pilnīgi aplams instrumentus, kas nebija piemērot sasniedzamajiem mērķiem. Es patiešām gribētu kaut kādu atbildi. Kā mēs varētu garantēt augstāku drošības līmeni ar mazāk kontroli un inspekciju? Nu, un jāsaka, ka Ķīna prasa 15 dienas, lai varētu sasaldēt augļus un dārzeņus. Nu, kas tad notiks? Un, piemēram, uh, No Spānijas eh, uz Ķīnu mēs eh, importējam plūmes, un viņi pieprasa tātad, lai 15 dienas eh, šie augļi tiktu turēti augstā vietā, kur tie tiek arī attiecīgi apstrādāti. Viņi tātad visiem spēkiem mēģina izvairīties no dažādu kaitēkļu ienākšanas savā valstī. Tas pats arī attiec uz Ameriku. Mēs Ko tad mēs darīsim? Mēs pieļaujam, ka produkti ienāk mūsu valstīs, un mēs nepieprasām tādu, piemēram, sasaldēšanu un uh, līdzīgu apstrādi, jo var dažus, uh, nu, daudz skaitēkļus un baktērijas iznīcināt tieši sasaldējot uh, produktus. Jūs te runājat par uh, uh, apstrādi, nu kāda tad ir efektīva apstrāde, un ja mūsu augļi ir jāsasaldē, sūtot uz citām valstīm, un tas tur tiek pieprasīts, mēs to darām, bet kādēļ mēs to nepieprasām no citiem? Īsnībā mēs no šīs problēmas būtu varējuši izvairīties, ja būtu bijušas pietiekami labas kontrolas pie robežām. Es nezinu, kas mums tagad būtu jādara jāmaina instrumenti. Ja mēs kaut ko nedarīsim jau ļoti drīz, tad eh, patiešām būs ļoti daudz ksilēla fastidioza, ir jau daudz citu slimību, melnie plankumi un tā tālāk. Mums patiešām ir kaut kas jādara. Paldies, tagad Sebastian Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, tas ir visai simboliski. Visi esam saņēmuši šo olīveļas pudeli. Tieši tad, kad runājam par ksilēla fastidiozu priekšsēdētāji pārtrauc. Īsnībā tas attiecās uz nākamo darba kārtības punktu. Bet, nu jā, īstajā brīdī jūs saņēmāt šo pudeli. Labi. Sebastijā kungs turpina par ksilēla fastidiozu. Jā, nu tieši tas ir likts uz spēles, ja mēs problēmu neatrisināsim pietiekami ātri. Es gribēju pateikties pārstāvēju no uh, Santa ģenerāla direkcijas par izklāstu, bet nu neesmu īsti uh, tagad tāds uh, nomierināts. Protams, mums ir jāievēro Eiropas Savienībā valdošās pamatbrīvības, tajā skaitā preču brīvu pārvietošanās, bet ir jāsaprot, kā tiks īstenot pasākumu, pasākumu, ko ieteica eh, komisija, vai tie patiešām būs eh, jēgpilni un efektīvi, lai neatkārtotos tādas problēmas, kas tika pieredzētas Itālijā. Ja mums ir vienotais tirgus, ir jābūt arī vienotām procedūrām, vienotai attieksmei. Un ja ir šādas problēmas, tad arī atbildē reakcijai ir jābūt identiskai, jo citādi problēma turpinās pieaugt apmērā un plašumā nu, īstenībā tas skar visu Eiropas Savienību, ne tikai trīs valstis, kuras slimība ir skārus triešā veidā. Mēs nevaram pieļaut, ka, nu, notiek tāda spēle ar dažādām normām un instrumentiem. Herānca Garsīs kundze jau pietiekami labi ilustrēja, kā šī problēma izplatās ir ļoti grūti cīnīties pret šo kaitēkli un Mēs esam pieredzējuši klimatu pārmaiņu radītās sarkas, temperatūras eh, visu laiku svārstās. Līdz ar to nu, ir dažādas uh, slimības un uh, baktērijas, kas nonāk Eiropas Savienībā, kas ir pazudušas un parādās pēc tam atkal. Mums pret to visu ir ļoti apņēmīgi jācīnās. Un ko tad mums piedāvā komisija? Komisija piedāvā samazināt aizsarka pasākumus, uh, it sevišķi citrus augļu sektorā, ko ir skāris, eh, skārus eh, melno plankumu sērga un citas sērgas. Mums ir jāņem vērā tās problēmas, eh, ko ir radījusi arī ksilēla fastidioza baktērija. Es gribēju pavaicāt uh, Santa ģenerāla direkcijas pārstāvēja, Ko jūs esat paredzējuši, lai varētu patiešām uh, efektīvi cīnīties pret šo uh, baktēriju? Un jāsaka, ka gribu dzirdēt patiešām plašāku informāciju. Paldies! Cūlokungs tagad. Grazie, prezidente, grazie, DJs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī uh, ģenerāldirekcijas pārstāvēji. Man ir uh, daži komentāri kolēģis vārdā sakām, viņi nevarēja ierasties, bet viņi pati ir no Apūlijas, tādēļ viņi saprot, cik nozīmīgi ir šī ksilēla fastidioza problemātika. Ir jādomā par alternatīviem pasākumiem, kas ļaus uh, ilgtspējīgi izsaukt šo kaitējumu. Tagad uh, baktērija ir uh, konstatēta apzināta trīs valstīs, bet īstenībā tas nenozīmē, ka tā nu, nebūtu sastopama citās dalību valstīs. Mums ir viens tirgus, tirzniecība un arī daudzi augi tiek pārvadāti no valsts uz valsti. Jāsaka, ka baktērija ir atrasta ne tikai Apulijā. To pat varētu nosaukt par endēmisku Eiropai. Tagad komisija ir gatava cīnīties pret uh, baktērijas izplatību un ir sagatavots arī saraksts ar endēmisko organismu klātbūtni Eiropas Savienībā. Nu, varbūt, ka to vajadzētu papildināt un padomāt par jaunu instrumentāriju, kā cīnīties pret šo problēmu ne tikai Itālijā. Un mēs nevaram uh, šo baktēriju iznaicināt uh, tikai nocērtot kokus. Mums ir jāparūpējas par augļu, augu, teiksim, imunitāti, lai tie paši arī varētu tikt cīn, galā cīnīties ar šo baktēriju. Ir jābūt arī izpētēji, inovācijām. Nevar būt tikai tāda, nu, uh, vienota uh, recepte visiem. Īstenībā eksperti īsti nezin, kā labi cīnīties pret ksilēla fastidiozu. Nav vēl tādu pilnīgi izsmeļošu gatavu atbilžu. Ja komisija uh, vēlas pilnībā iznīcināt baktēriju, tā nevar rīkoties tikai vietējā līmenī. Uh, Jāsaka, ka nu, daudzi lauksaimnieki ir izmisuši, jo viņi piemēram visu dzīvi ir ieguldījuši olīvu koku plantācijās, viņi tur ir strādājuši gadu gadiem, un tagad viņi redz, ka viņu eksistences pamati ir pamatīgi sašķobījušies. Mēs nevaram vienkārši nu, raut, cirst kokus mums ir jāparūpējas, lai baktērijas rezistence tiktu mazināta. Jāsaka, ka piedalīšanās programmā nu, nedod nekādu jaunu papildu vērtību. Komisija tai ir patiešām jāraida nepārprotams politisks signāls. Arī pārtikas uh, drošības aģentūrai ir uh, jāiesaistās šajā darbā cīnoties pret baktēriju. Paldies! Paldies, Dulokungs! Lusunkungs! Oui, merci, madame la présidente. Jā, paldies, priekšstādājas kundze. Jūs zinat, ka mēs pieprasījām šos pasākumus, jo devāmies uz Itālijas dienvidiem, lai vērtētu situāciju. Bijām Umbrijā, un tur tiek vērtēta šī, šī, šī, šis apvidus kā olīveļas centrālais reģions un un uh, tur 60 tūkstoši hektāru olīvu koku ir. Ietekme uz e, ekonomiku ir uh, ļoti uh, ievērojama, un mēs tikāmies ar pētniekiem, ražotājiem, politiķiem un arī um, kooperatīvu uh, pārstāvjiem, un tika ļoti skaidri jautājumi uzdot. Jā, komisija un uh, Eiropas kopiena tiesa un uh, Itālijas valdība ir pieņēmusi ļoti uh, smagus lēmumus, nu vienkārši 100 metru perimetrā a, iznīcināt kokus ap a, slimu, a, saslim, a, respektīvi kokos kā slimību. Un a, nu, a, šī baktērija kvalitāte neietekmē un nav neviena a, starpgadījuma ar a, cilvēku veselību. Es domāju, ka tas ir nu, nozīmīgi to. A, iezīmēt, un ja šāda iznīcināšana turpināsies, tas nozīmē, ka viss reģions tiks e, īspanto, īs, iznīcināts. 35 miljonu tonu gadā bez muitas, ievadmuitas, šādas tiesības ievad, vai olīvu muitas ievaļai ir um, piešķirtas uh, Tunisijai. Ja jūs uh, sakat, ka vienīgais riķinājums ir uh, izcirst, iznīcināt kokus, nu tad. Uh, Tas ir ārkārtīgi smags ekonomisks trieciens visam reģionam. Reģions tiks iznīcināts. Tātad jautājums, kādi ir pētniecības rezultāti bari zinātniskajā centrā, kādēļ šie rezultāti nav publicēti un kādēļ nevienam nav pieeja. Tas ir vienkārši neticami. Es nesaprotu to. Es uh, gribētu arī kolēģis no Itālijas dzirdēt, kas ties, tieši. Uh, Puijas reģionu skār, un Francija uh, ir um, dot norīpējusies par ksilēlas uh, izplatību, jo uh, Korsika un arī Provence provinci tas skar šī problēma. Un es gribētu zināt, kādi ir priekšlikuma risinājumi. Paldies. Senjor Lažon. E... Eh, Paldies Luzo kungam. Un tagad mēs turpināsim. Dolman kungs. Jā, herzīgi dank, Frau Fos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, varu patiešām piekrist visam, eh, ko teica Ester Hērāns Garsija importējot augus un arī dzīvniekus, mums ir ļoti rūpīgi jākontrolē, kas tad īsti tiek importēts mūsu teritorijā. Uh, Un te tika piesaukti arī citi kaitēkļi, citas baktērijas, kas nodara milzīgu kaitējumu Eiropas lauksaimniekiem. Un, un te arī nu, tādas avantūristiskas idejas izskan. Nu, ko mums teica Lazo kungs? Jāsaka, ka runājot par baktērijām, kas parādās konkrētā teritorijā uh, uz konkrētiem augiem vai ir atrodami dzīvniekos, tad jāsaka, ka nu, ir um, jāierobežo slimības izplatība. Uh, iznīcinot kaitēkli, un mēs ļoti labi esam informēti par to, kas notiek Apūlijā, un īstenībā tur ir tādi politiski ķīviņi, politisko partiju ķīviņi. Mēs to varam redzēt arī ļoti labi šīs dienas debatēs. Mēs te pat nerunājam par uh, zinātniskiem atzinumiem, bet pilnīgi par kaut ko citu. Ja mēs vēlamies šo baktēriju Eiropā izskaust un ja mēs vēlamies saglabāt uh, olīva uh, eļas produkciju ražošanu Eiropā, tad mums ir jādara pilnīgi viss, nu, vismaz jāmēģina. Uh, šī baktērija izskaus tajos reģionos, kurus tā ir skārusi, un jāsaka, ka uh, Olīva koku audzētāji ir patiešām ļoti noraizējušies. Mums ir jāizolē šī slimība un jāmēģina uh, nu, uh, šī baktērija turēt tālu no citām uh, teritorijām. Un, un jāsaka, ka tikai Eh, nu, izraujot, izravējot šos augus un pēc tam tos arī, ja nepieciešams, sadedzinot, var iznīcināt baktēriju. Vispārējais ir tikai politiskas debates. Mēs, protams, varam debatēt politiskā gaisotnē par izpētes programmām, bet šeit ir jārunā praktiska valoda un, eh, ja mēs patiešām neko nedarīsim lietas labā, tad vienā brīdī baktērija var pārņemt visu Eiropu un olīvu eh, koku audzētājiem tas, protams, nepatiks. Paldies, Doršman kungs! Dekāstro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties kolēģiem, kas izteicās. Pirmo reizi izmantoju izdevību pateikties Agilēras kundzei par olīveļas pudeli, bet jāsaka, ka Eh, baktērija netiek izplatīta ar eļļu, tātad arī Itālijā ražotajā eļļā to neatradīsiet. Bet tagad vairākas pārdomas. Pirmām kārtām es piekrītu Dorfmana kunga teiktajam, kā arī Herāncas eh, kundzes un Sebastiāna kunga teiktajam. Mums ir eh, jāsaka, ka. Mm, diemžēl šādas slimības, augu slimības mēdz izplatīties visā pasaulē, tādēļ ir nepieciešams vairāk kontroli pie robežām. Arī Xilēla fastidioza gadījumā mēs importējam, piemēram, augus no Hondurasas, no Kolumbijas, no ļoti eh, tālām vietām. Kontrols ir nepieciešams, ir jākontrolē arī inficēta auga. Tā jau ir nopietna problēma, pret kur ir jācīnās. Es domāju, ka kontroļu skaitu nevajag samazināt, tieši pretēji vajag to palielināt. Kolēģi, mēs te runājam par simtsgadīgiem olīvu kokiem. Es uh, pirms pāris gadiem ar kolēģiem jau devos uz Apulī tieši no šīs komitejas. Un jāsaka, ka olīvu koks nav tāds pats koks kā visi citi. Tas aug vairākus simtus gadu. Un tad, kad tie tiek iznīcināti, nu, tam ir arī ļoti smagas sociālās sekas. Uh, Bet nu, man jau te nevajadzētu runāt par normām un noteikumiem. Komisijai vajadzētu iedvest arī kaut kādas cerības lauksaimniekiem šajā reģionā. Nu nevar tam visam atmest ar roku. Jāsaka ka tad, kad lauksaimnieki ir spiesti izcirst savus olīvu kokļu birzes, mums ir, nu, viņiem kaut kādas cerības jāsniedz. Ir jāveic izpēte, ir jāmēģina atrast, kultivēt tādi rezistenti augi, ko varētu stādīt šajā reģionā. Tas, nu, tas ir vienīgais cerības tariņš, ko mēs varam dot šiem lauksaimniekiem. Tas ir ļoti nozīmīgs sektors, kas ir arī svarīgs vietējai tautsēmniecībai. Mēs nedrīkstam pieļaut tā bojāēju. Ministrs Martīna noteikti vēl vairāk par to runās, tiekoties ar komisiju. Es gribēju pateikt, ka ir. Uh, jāpalielina kontroļu skaits pie robežām, un, ja ir nepieciešami tādi ļoti tālajoši stingri pasākumi, e, vienlaicīgi nevajadzētu laupīt lauksaimniekiem cerību. Pateicoties zinātnē un izpētē, varētu patiešām kultivēt tādus ļoti noturīgus un pret slimībām neuzņēmīgus augus. Paldies, te Kastro kungs! Un tagad atkal došu vārdu Andrei kundzei. Ja, ja que dé algunas respuestas porque el debate es preocupante. Es ceru, ka jūs arī varēsiet mums uh, sniegt uh, konkrētas atbildes. Jūs noteikti redzējāt, ka visiem kolēģiem patiešām ir liels bažas par notiekošo lūdzu. Un es ceru, ka būsim arī ieguvuši kādu cerības stariņu no jums. Oui, merci, madame la... Jā, paldies, priekšstādājs kundze, un paldies par diskusijām un visiem tiem, kas uzstājās šajās um, ļoti aktīvajās diskusijās. Ko mēs varam teikt uh, uh, kontrola uh, pie robežām? Ir skaidrs, ka tas acīm redzot ir bijis šis problēmas izcelsmes punkts. Un, simptomi nevienmēr ir redzami, tādēļ no situācija nav tik ļoti vienkārša. Un tas ir iemesls, kādēļ ir uh, šī, teiksim, izolācija 100 metru um, rādījus tos augus, kuru saslimšanas simptomi dažkārt nemaz nav uh, redzami. Un tādēļ nu, ir arī šie, um, šīs metodas, kas ļauj noteikt uh, baktērijas klātbūtni, pat ja tā nav redzama. Un gribu teikt, ka 2015. gadā komisija ir um, aizliegusi kafijas augu ieviešanu no Kostarikas un Hondurasas. Tas ir skaidrs aizliekums. Tāpat attiecībā uz kontrolēm pie robežām tās nav samazināts, bet tiks intensificētas, tas ir nozīmīgi un tas ir saistīts ar jaunajām, jaunajiem noteikumiem par kontrolēm un mm, algu ieviešanas mm, noteikumiem. Tas tiešām ir ļoti nozīmīgi. Es dzirdēju, ka mūsu eksporti to mums prasa apstrādi, un mēs prasam no attiecībā uz dažiem importiem arī šo augstumu apstrādi. Un tāpat arī attiecībā uz uh, tumšiem uh, plankumiem, uz apelsīniem, šīs slimības. Uh, tas arī ir jautājums, kas tiek skatīts Eiropas likumdošanas uh, un uh, normu kontekstā. Par uh, apmaiņas uh, problēmām, par to, ka produkti uh, tiek pārvadāti Eiropas Savienības. Uh, iekšienē. Ja ir kāda zona noteikta, tad uh, no tās uh, netiek izvesti uh, produkti, noteikumi ļoti strikti un kontrolas ļoti noteiktas. Nu, praktiski ir tā, ka nevajadzētu tās izvest, izņemot to, ja augu audzētu tava ir tālu no vietas, kur ir infekcija un tā tālāk, un ir veikts arī pārbaudas. Tagad attiecībā uz augiem, kas ir rezistanti pret baktēriju un pētniecību. Jā, ir tā, ka dažas olīvu kukuru šķirnes ir izturīgākas pret šo baktēriju un citas šķirnes ir ļoti smagas kārtas. Nu, jā, ir tādi rezistentāki veidi nu, nevar ar antibiotikām šo infekciju ārstēt, ja jūs esat slimi un tas ir baktēriju izcelsmes infekcija, tad jūs dzert antibiotikas un ārstēties, bet nu, nevar antibiotikas vienkārši izsmidzināt, domājot, ka tās olīvu koks uzņēmums. Līdz ar to um, mēs esam tādā sarežģītākā situācijā, un šī cīņa pat laban uh, nelaimīgā kārtā ir uh, tāda, ka nu vienīgais veids ir uh, slimā auga iznīcināšana. Uh, komisija uh, finansē pētniecības uh, noteikts programmas, ir uh, programma um, apārksni 2020 ietvaros ir vēl viena, kas tiks aizsākta, ir um, plaši liela naudas līdzekļi, kas ir piešķirti, un es domāju, ka jaunā programma, uh, par kur tiek diskutēts, ir 7 miljoni uh, eiro izpētai, uh, kas skars ksilēlas baktēriju. Noteiktā punktā es uh, domāju, ka uh, būtu iespējams, ka būtu šādas rezistentas šķirnes, ka tas būtu risinājums. Uh, ilgtermiņā. Agronomi zina, ka nu, situācija nav tik ļoti vienkārša. Tāda auga ir, bet nu, tie ir jātīsta un situācija tiešām nav tik ļoti vienkārša. Komisija apzinās to, ka tas būs risinājums nākotnē. Bet tas neizslēdz to, ka pat labāk Mums nav tādas uh, iespējas, kas būtu atzīta uh, un testēta. Pētniecības rezultāti. Pētnieki publicē. Teorētiski ir tā, ka. Uh, Zinātnieki vēlas publicēt savus rezultātus. Ja viņi nav tos publicējuši, ja rezultāti nav publicēti, nu tad varbūt, ka ir, paneļa eksperts ir, paneļi ir atteikuši šādu publikāciju, vai tas vēl nav pietiekami izstrādāts. Nu, es domāju, ka mums jābūt pacietīgām pētniecības darbi ir ļoti uh, ilgstoši, un tas nav vienkārši visu, ko mēs varam teikt, ka kopienas pētniecības finansētie rezultāti tiks publicēti arī starp ziņojumu. Tad, kad projekti ir vairāk gadu garumā, tad noteikumi ir tādi, ka vidustermiņa rezultāti un vidustermiņa pārskati tiek publicēti. Tas skaidri, ir skaidri, bet ja ir individuāli pētījumi, tad mēs nevaram piespiest tos publicēt. Tie tiek publicēti tad, kad zinātniski žurnāli tos pieņem publikācijai. Un problēma pat labam ir tāda, ka vai nu mēs mēģinām ierobežot slimību tur, kur tajos reģionos, tur, kur tā ir, tās virzībai uz ziemeļiem, un jāatgādina, ka jaunajos komisijas lēmumos pasākumi šajā zonā, kuru skar slimība, nav tāda, ka uh, koki tiek uh, iznīcināti. Pat labi tiek runāts par pamešanu. Nu, nav. Nu, lēmums ir pieņemts, uh, un mēs uzsveram to, ka tādās punktu, uh, nu, teiktās zonās šie koki tiek izcirsti, tur, kur ir slimība. Uh, Tur, kur tā ir izplatusies plaši, tur neprasa, lai tos izcirtu, izcirstu. Un uh, tiek ievestas karantīnas zonas ap tām augu um, saimniecībām un uh, auga audzētuvām, kur ir uh, šī slimība ir. Bet, nu, nu, netiek prasīts pilnībā, teiksim, izcirst uh, šādas zonas. Es ceru, ka es esmu atbildējusi uz visiem tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Viss, ko varu teikt, ir tas, ka no mūsu puses, um, no komisijas puses mēs mēģinam un mēs esam gatavi sekot uh, tam, kā zinātnē attīstās un kādas ir alternatīvas, tikko kā tās būtu. Mēs nevēlamies izcirst visu un visur bet kā kolēģis no Ziemeļa Itālijas reģiona teica, ja mēs vēlamies novērst to, ka slimība izplatās, ir nepieciešama ļoti strikti noteikumi specifiskās zonās. Un tas ir vienīgais veids, kā pat labam cīnīties pret baktēriju. EFSA ir vēlreiz apstiprinājusi to, ka visi citi Viss citas metodas nav pietiekams, tās neiznīcina baktēriju. Tā ir baktērija, kaitīgs organisms, ekonomiskais iespējas ir liels uz ražošanu. Jā, ir taisnība, ka tam nav tiešas ietekmes uz cilvēku, bet, nu, no, šie koki vienkārši iznīks, nu, pirmajā varbūt gadā ne, otrajā ne, bet pēc tam tas, tas koks iznīkst. Tas ir liels ekonomisks faktors, olīva rāža samazinās, tikko kā koks ir inficēts, un šis koks tiešām iznīkst un ļoti ātri. Līdz ar to vēlme šo baktēriju iznīcināt ir ļoti liela tā rada kaitējumu un ļoti jau lielu kaitējumu rada visā šajā, mm, tas iespēdo arī fitosanitāro situāciju Eiropā. Es domāju, ka jā, izturš ļoti, ļoti nopietni, jā, piešķir līdzekļi pētniecībai, jāvēro kāda rezultāti ir zinātniskiem pētījumiem, jākontrolē importi Un visi šie elementi ir likumdošanas sadaļa šajā Eiropas Savienības likumdošanā. Un vai jūs parlamenta līmenī un padomu likumdošanas aktu pieņemšanā un komisija piedāvājot izpildus pasākums, mēs mēģinam maksimāli daudz aspektu ievērot. Un tagad ir nepieciešama šī griba un tā ir šī vietējā arī. Um, situācija, it īpaši ar, ar šiem simtgadīgajiem kokiem, tas visus padara nelaimīgus, tas um, smagi skar mūs, bet ir nepieciešami šie pasākumi, jo nav pat labam nekāda cita risinājuma. Mēs uh, strādājam ar tiem līdzekļiem, kāda mums ir. Un ir nepieciešams, lai dalību valstis kontrolētu komisiju, nestāv pie visām robežām kontrolējot. Tos dara dalību valstis, un mēs auditējam šo situāciju un piešķiram fondus, tad, kad tie ir labi iz pildīti. Mēs dodam arī pētniecībai fondus, taču mēs nekontrolējam fiziski uz robežām. Mēs dodam ietvaru. Uh, un uh, kontrolējam tā izpildi. Es ceru, ka es esmu, nu, um, jūs iedrošinājusi un paldies jums par jautājumu. Čagrāsijā, senjora Andrē. Paldies, Andrē Kunze. Mēs dzīvojam te tiešām dažādās realitātēs. Jūs teicāt, ka kontrolas tika stiprinātas Eh, importam, bet lūk, deputātiem ir pilnīgi pretējs iespējas. Eh, jūs eh, neatbildējāt arī uz jautājumu, kā vispār ir iespējams, ka mēs pieļaujam, piemēram, citrus augļu importu, kas ir inficēti ar šo tumšo plankumu slimību. Kā mēs varam pieļaut jau inficēto augļu importu. Nu, katrā gadījumā mums būs noteikti iespēja vēl turpināt diskusijas, eh, jo augu slimības ir ļoti nopietnas jautājums, un eh, tas mums ir ļoti svarīgs. Eh, vēlos jums pateikties vēlreiz, Andrei Kunze, tad mēs skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Oliveļu jūs šodien eh, saņēmāt tāpēc, eh, ka šogad mums bija ceļojums uz Andalūsiju, reģionu, kuru es te pārstāvu. 17., 18. un 19. maijā mēs apmeklējām Andalūzijas reģionu. Un es atvedu jums eh, šīs dāvaniņas, kas pārstāv Andalūzijas reģionu. Pie mums arī ir daudz olīvu koku Spānijas, Portugāles un Itālijas dienvidos. Un šī olīveļa simbolizē mūsu reģionu. Es ceru, ka tā jums palīdzēs jaukāk pavadīt brīvdienas. Šī ir kalnu olīveļa Eh, tā ir īpaši tīra, un es ceru, ka tā jums garšos. Es tagad īsumā pastāstīšu par šo delegācijas ceļojumu uz Andalūziju. Kā jau teicu, tas ir mans reģions. Eh, Andalūzija ir autonomā kopiena Spānijā. Tā ir visai liela, eh, blīvi apdzīvota. 8,4 miljoni cilvēku tur dzīvo. Tātad 25% no visas lauksaimniecības ražošanas Spānijā. Es vadīju uh, šo delegācijas braucienu. Tajā piedalījās vairāki deputāti no mūsu komitejas. Mēs apmeklējām uh, uh, vairākas uh, iestādes un lauksaimniecības, koncentrējamies uz uh, vairākiem specifiskajiem lauksaimniecības aspektiem uh, šajā reģionā. Lauksaimniecība spēlē ļoti svarīgu lomu Andalūzijas ekonomikā. Liels IKP īpatsvars tiek iegūts tieši lauksaimniecībā. Mēs bijām Gvadalkivirā, bijām, pie, bijām arī dabas parkā, apmeklējām rīsu plantācijas, tad redzējām, kā rīsi tiek audzēti. Un kā rīsu ražošana tiek apvienota ar uh, dabas rezervātu. Tad ciemojamies Kordovā, Andalūsijā. Ir ļoti īpaša ekosistēma, ko mēs vēlējamies prezentēt delegācijas dalībniekiem. Mēs uh, iepazināmies ar šo ekosistēmu, ko mēs saucām Dehesa, uh, kur mežsaimniecība ir cieši saistīta ar lopkopību un lauksaimniecību. Šīs trīs darbības ir cieši saistītas un rezultātā ir izveidojusies šī īpaša lauksaimniecība dehēsa, bet tā kā trīs Uh, šie trīs aktivitātes notiek vienlaikus, ļoti grūti ir iegūt kaut kādu finansējumu no pirmā pilāra. Mēs varējām praktiski iepazīties ar vietējo situāciju un redzējām, ka tur notiek ekstensīvā lopkopība, uh, tiek audzētas cūkas un lopi, bet arī um, aitas. At būtībā uh, dzīvnieki visu gadu atrodas ganībās, varbūt pavada tikai divus vai trīs mēnešus uh, kūtī. Un šī uh, apmežotā ekosistēma ir tiešām unikāla. Mēs uzskatām, ka tā ir obligāti jāsaglabā. Apmeklējuma laikā mēs redzējām, uh, ka nepieciešams saglabāt šos landšaftus, Ja mēs šādas ekosistēmas izslēgsim no KLP direktīvas, būs ļoti žēl zaudēt iespējamo atbalstu. Vietējās valdības un pašvaldības ļoti daudz iegulda ekosistēmas saglabāšanā. Un mēs to redzējām un redzējām arī uh, vietējos eh, kooperatīvus, kuros ir apvienoti lopkopji no šī reģiona. Reģionā ir vairāk nekā, nekā 3000 lopkopju, eh, kas strādā piena ražošanā. Un mēs redzējām, ka neskatoties uz krīzi, piena cena par litru nav samazinājusies. 32 eiro centi ir tā cena, ko saņem uh, pienražotāji. Tas, protams, ļoti priecē. Mēs redzējām arī, ka uh, kooperatīvi palīdz saglabāt uh, lopkopību un aizsargāt uh, lauksaimniekus. Mēs redzējām arī, ka lauku turisms palīdz atbalstīt lauksaimniecību. esam apmeklējuši arī augļu eh, dārzus, kas ir eh, raksturīgi reģionam, eh, jo īpaši runa ir par citrus augļiem un dažādu veidu ogām. Un tad beigās mēs bijām arī Seviljā, apmeklējām olīvu koku plantācijas un redzējām, ka Andalūzijā ir e, ļoti plašs lauksaimniecības produktu piedāvājums. Tas ļāva pēdējos gados um, attīstīt lauksaimniecību, kooperatīvu izveide, uzlabo e, mārketinga iespējas. Un šīs brīvprātīgās apvienības ir izšķirošs elements, jo lauksaimniekiem organizējoties eh, ir vieglāk sasniegt labus ekonomiskos rezultātus. Eh, protams, mēs eh, sagatavojām arī labu kultūras programmu, apskatījām arī dažus arhitektūras pieminekļus. Protams, īsajā braucienā varēja aplūkot uh, tikai nelielu reģiona daļu. Kā es teicu, 25% uh, no lauksaimniecības produkcijas Spānijā nāk no Andalūzijas. Un uh, bija ļoti interesanti uh, iepazīties ar vietējiem apstākļiem. Tātad dehēsa ekosistēma, uh, rīsu plantācijas, um, dabas uh, rezervāti. Tas viss ļāva mums iepazīties ar šo interesantu reģionu un domāju, ka mēs visi esam daudz iemācījušies. Jūs eh, saņemsiet arī ziņojumu. Filips saka, ka eh, tika jau izsūtīta vēstule ar īsu ziņojumu eh, par šo braucienu un unikālo ekosistēmu, ko es pieminēju. Bet mēs vēlamies, lai Dehēsa ekosistēma tiktu iekļauta pirmajā pilārā. Esam sagatavojuši attiecīgu vēstuli komisijai, ko parakstījis Ikerska kungs kā mūsu priekšstādātājs. Nu, es ceru, ka olīveļa jums garšos. Tā ir augsta spiesta. Uh, nosaukums, uh, skura ir arabu izcelsmes vārds, tas apzīmē at, uh, vienu mazu reģionu Andalūzijā. Tagad ir iespēja arī uzdot jautājumus, ja jūs vēlaties. Que se distribuyó eh, Vai kāds vēlas izteikties? Sekretariāts, kā es teicu, sagatavoja ziņojumu par šo braucienu. To jūs būsiet jau saņēmuši. Sākumā bija specializētāks ziņojums. Eh, Filips pats piedalījās šajā braucienā. Esmu viņam ļoti pateicīga. Paldies arī citiem kolēģiem no sekretariāta Paldies uh, uh, pāriem, kas piedalījās organizācijā, uh, manai asistentei, sociāldemokrātu pārstāvjiem. Mēs ļoti aktīvi pastrādājām šajā braucienā. Un es tiešām esmu pateicīga visiem, kas piedalījās šīs delegācijas organizācijā. Bogovičs kungs, lūdzu. Jums ir iespēja tagad izteikties, jūs pats piedalījāties šajā braucienā. Lūdzu. <clears throat> Hvala za to priložnost. Najprej iskreni čestitke. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju jūs un sekretariātu uzteikt par labi sagatavoto vizīti. Tāpat jāsaka paldies jūsu asistentiem un ministrijas pārstāvjiem. Jāsaka, ka vizīte nu no dien bija ļoti izdevusies. Mēs redzējām uh, rīsu plantācijas, devāmies pie cūkopiem, uz dažādiem lauksamniecības kooperatīviem. Uh, mēs arī bijām olīvju birzīs, redzējām, kā tiek spiesta eļļa. Mēs uh, ļoti labi iepazināmies ar Andalūzijas ekosistēmu, un šī cūkopība, kur cūkas ļoti daudz laika pavada ārpusē, mums šķita ļoti interesanta. Mēs varējām ļoti labi paši savām acīm pārliecināties par to, cik būtiski ir, cik būtiski ir tāda laba organizācija. Protams, lauksaimniekiem ir liela atbildība, viņiem, no viņiem pašiem ir atkarīga viņu nākotne. Piensaimniekiem ir pašiem savs kooperatīvs un ir arī e, tāda īpaša tirzniecības ķēde. Es e, arī uzdevu jautājumu par piena cenu un kooperatīvu pārstāvi man tikai pateica, ka cena ir daudz eh, izdevīgāka nekā citvieta Eiropā. Mēs patiešām ļoti labi varējām pārliecināties, cik svarīgi ir tāda laba organizācija. Gribēju jums pateikties par vizītes organizēšanu. Un no 20. līdz 23. Eh, septembrim lauksaimniecības komiteja būs Slovenijā. Paldies, turpin priekšsēdētāja. Jā, noteikti arī uh, ceļojums uz jūsu dzimteni būs uh, burvīgs. Sebastijā kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es no savas puses varu piekrist kolēģi uzslavām. Šī vizīte nu dien bija ļoti iespaidīga. Un mums noteikti Šādus lauksaimniecību apmeklējumus vajadzētu izmantot jaunu risinājumu meklēšanā, jo te ir nu, tā labā saspēle starp teoriju un praksi. Jāsaka, ka milzīgs birokrātiskais sloks nenāk par labu nevienam. Mums uh, bija izdevība doties uz dēsu un jāsaka, ka tā ir tāda ļoti īpaša ekosistēma vidusjūras reģionā. Mēs uh, redzējām nu, ļoti daudzas tādas uh, ekosistēmas, kur notiek uh, gan lauksaimniecība, gan lopkopība. Daba ir ļoti skaista. Un jāsaka, ka Tur ir arī uh, lūsis mežos, un uh, tā ir suga, kas daudzās vietās nav vairs sastopama, bet uh, tur joprojām lūši dzīvo. Mums ir patiešām uh, jāsaglabā šīs unikālās ekosistēmas, un pateicoties šādām vizītēm, ir uh, jāmēģina mm, patiešām šī plaisa starp likumdošanu, starp mums likumdevējiem un uh, reāliem cilvēkiem, kas dzīvo tur uz vietas un nododas lauksaimniecībai mazināt. Gribēju pateikties par šo eh, vizīti, par tās organizēšanu. Paldies kas, eh, visiem, kas piedalījās eh, plānošanā. Paldies, Sebastijā kungs, Amoja kungs. Allora, jo volevo ringraziare kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties par šīs vizītes organizēšanu. Arī ļoti viesmīlīgā uzņēmšana bija jauka, un jāsaka, ka visi, ar ko mēs tikāmies, eh, bija ļoti laipni, labprāt ar mums runājās, stāstīja par savām aktivitātēm. Iegūtā pieredze bija nu no diena ļoti interesanta. Un pēc daudzām sēdēm lauksaimniecības komitejā, kas pavadīts šeit iekštelpās, mēs varējām paši redzēt, kā tad lauksaimniecība izskatās uh, realitāte uz vietas. Jāsaka, ka uh, nu, krīze nav gājusi garām arī šim reģionam, bet cilvēki, kas strādā lauksaimniecībā Andalūzijā, uh, E, nu, e, jāsaka, ka visā rauksaimniecības ķēdē, visā ražošanas ķēdē tur bija patiešām sasniegts e, ļoti augsts izcilības līmenis no pašiem ražošanas pamatiem līdz pat gala izstrādājumam. Jo ražošanas izmaksas jau nav uh, samazinājušās, tādēļ uh, es domāju, ka šie lauksaimnieki, viņu aktivitātes ir īpašas uzteikšanas vērtas. Tas patiešām bija ļoti veiksmīgs piemērs, kā labāk organizēt uh, visu ražošanas ķēdi šajā sektorā. Un gribēju vēl kaut ko piemetināt. Man arī bija izdevība ar uh, vairākiem uh, lauksaimniekiem aprunāties, un viss tur norisinās patiešām ļoti labi, kā tāds uh, ieļots mehānisms. Lopkopji sadarbojas ar uh, izpētes centriem un ar ekspertiem, kas uh, cilvēkus atbalsta un konsultē, kā var pieteikties Eiropas Savienības finansējumam. Jāsaka, ka šī sadarbība bija patiesi nevainojama. Uh, un Eiropas līdzekļi uh, tiek izmantoti tiešām optimāli. Ja līdzekļi tiek atvēlēti izpētēji, tad eh, patiešām uh, mēs redzējām, ka šie izpētes rezultāti ieguvumi uh, sasniedz visus, arī pašus mazākos ražotājus, neskatoties uz krīzi un uz to, ka Eiropā bieži vien lielie uzņēmumi mēģina iedzīvoties peļņā uz mazo uzņēmumu rēķina. Bet eh, es domāju, Andalūzijā mēs pārliecinājāmies par to, kā Eiropai vajadzētu darboties šajā jomā un atbalstīt lauksamnieks. Un paldies arī Agilēras kundzei vēlreiz. Paldies, moja kundze. Es gribēju kolēģiem pateikties par šiem jaukajiem vārdiem. Mēs patiešām vēlējāmies, lai jūs labāk iepazītos ar šo reģionu. Liels paldies par jaukajiem vārdiem. Vēlreiz jāpasakās arī sekretariātam, Mēgijai, Marlēnai, manām palīdzēm, visiem, kas bija kopā ar mums, kas veica arī dažādas organizatoriskās plānošanas darbus. Tagad Bogoviča kungs, viņš, uh, nu, mūs vedīs visus septembrī uz Sloveniju, un es viņam novēlu tikpat lielus panākumus. Tagad ir uh, pienākusi kārta izskatīt 13. darba kārtības punktu par koordinatoru ieteikumiem. par uh, eh, pagājušā sēdē apspriesto. Tā notika vakar pēcpusdienā, un jūs esat ar to iepazinušies elektroniskā formātā, jo ēpasti tika izsūtīti. Un domāju, ka jūs esat arī saņēmuši to visu drukātā veidā. Vai kādam ir iebildumi, pretenzijas? Nē, tad esam šos koordinatoru ieteikums pieņēmuši. Un vēl man ir palicis eh, pēdējais darbkārtības punkts, citi jautājumi, un ja nevienam šeit nekas nav piebilstams, gribēju tikai jūs informēt, ka nākamā sēde notiks. Astoņpadsmitā, deviņpadsmitā jūlijā kopīgi ar komisāru Hoganu kungu, tā ir ārkārtas sēde no 8.30 līdz 10.30. Nu jā, nevarētu mums pārmest, ka mēs uh, nestrādājam. Mēs droši vien esam vienīgā komiteja, kas vēl nākamnedēļ strādā. Un pēc tam būs uh, parastā sēde 30. augustā no 9 līdz 12.30. Esam uh, beiguši šo darba cēlienu, novēl visiem jauks brīvdienas. Un es, protams, ieradīšos uz ārkārtas sēdi, saka priekšsēdētāji, jo es arī vadīšu to nākamnedēļ mūsu priekšsēdētāja vietā. Novēl jums mierpilnu vasaru, atpūtieties labi, lai mēs ar jauniem spēkiem varam atgriezties pie darba.